Boa tarde, colegas. Declaro. Uh... Eh, Cienējamie kolēģi, paziņoju šo apakškomitejas sēdi par atklātu. Man uh, piekrīt atklāt šo sēdi un būt tās pirmajai vadītājai. šīs apakškomitejas pirmā viceprezidenta iepriekšējā sasaukuma laikā. Bet būtībā viss, kas man ir jādara, man ir eh, jānovada jaunā priekšsēdētāja vēlēšanas. Tātad, kādas ir nominācijas, lūdzu, kādus jūs vārdus piedāvājat apakškomitejas eh, priekšsēdētāja amatam? Gālerkungs.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 Mesdames, Messieurs, chers collègues. Dāmas un kungi, darbie kolēģi, es pateicos par jūsu uzticību. Man ir liels gods ieņemt šo amatu. Un es gribu uh, Funvagaro kungam uh, pas, pateikties par viņu lielisko darbu, un es gribu, lai mēs viņu uzslavējam šai ziņā. Šodien Mēs vēlēsim priekšsēdētā vietniekus. Pirmais priekšstādātāja vietnieks. Es lūdzu politiskām grupām iesniegt savus kandidātus, nominēt viņus. Merci, monsieur le président. Liels paldies, priekšstādātāji kungs. Es arī jums pievienojos, apsveicot Vugādu kungu, kurš ir veicis ļoti labu darbu, kā mūsu apakškomitejas iepriekšējais priekšsēdātājs. Un es savas grupas vārdā gribētu ierosināt Žustas Palekis kungu Es atvainojos, <laughs> es atvainojos. Tātad tas būtu Kirjākus Mavro Nikolas, kurš būtu šīs komisijas priekšstādātā vietnieks. Pirmais priekšstādātā vietnieks. Paldies, saka Danžāna kungs. Vai ir vēl citi kandidāti pirmā priekšsēdētāja vietnieka amatam? Vai tad mēs varam pāriet tālāk? Uh, tātad slēgtais balsojums, slēgtie biļeteni. Ar aklamāciju labi apsveicu pour la deuxième vice-présidente. Otrā priekšsēdētāja vietniekā matam vārds politiskajām grupām savu kandidātu piedāvāšanai. Jā, man sauc Hans van Balen. No Aldes puses es gribētu nominēt Nikolai Norikas kundzi šim otrā priekšsēdētāja vietnieka amatam. Viņa pat labam ir ārzemēs, viņa nevar būt šeit. Tad eh, Nikolai Kunze man ir ziņojis par to, ka viņš šodien nebūs klāt, vai ir vēl kādas kandidātūras, vai kāds gribētu eh, slēgti balsot. Labi, tā tad aklamācija par Nikolai Kunzi. Trešā priekšsēdāta vietnieka amatam vārds eh, Gomes kundzei. Priekšsēdētāji kungs, šis ir tas brīdis, ka es, ka es gribētu ieteikt Justas Palecki, manas grupas vārdā. Ļoti labi, saka Danžāna kungs. Labi, mēs uzskatām, ka jūs esat ievēlēts kā trešais priekšsēdētāja vietnieks. Nu, procedūra enfin l'élection. Labi, tad tagad eh, vēlēsim satrukot priekšsēdētāju vietnieku. Kāda ieteikuma no grupas puses? Jā, ETP frakcija, grupas vārdā es iesaku, es tik neredzu, vai viņš ir uz vietas, es iesaku mūsu kolēģi Lizeku. Atvainojiet. Vai ir citas kandidatūras? Labi, tātad mēs ar aklimāciju ievēlam mm, par ceturto priekšsēdētā vietnieku. Liseka kungu. Après la constitution du bureau. Mm. Pēc tam, kad tiks izveidots birojs, mēs runāsim par kalendāru. Tātad eh, tas ir 2009. gada otrajam semestrim. Jūs šo kalendāru esat saņēmuši. Nākošā sanāksme būs rīt no rīta, 9. Pēc tam būs tikšanās sanāksme 3. septembrī. Es jau gribētu jums ziņot, ka ir atcelta Eh, sanāksmi 9. novembrī. Eh, Zviedrijā būs sanāksme tajā laikā, un tāpēc es jums nevaru eh, nodrošināt, ka es būtu klāt 9. novembrī, tāpēc es jau tagad gribu atcelt šo 9. 9. novembrī paredzēto sanāksmi. Ja šajā sakarā neviens negrib sāc